Sīrijā. Dāmas un kungi, atļaujiet informēt jūs par to, ka pagājušajā ceturtdienā saņēmu rakstisku deputātes Sivetas Grigules pieteikumu, ka viņa ir izstājies no EFTD grupas. Šajā pašā dienā es priekšsēdētāju konferenci informēju par to, ka ar šo soli EFTD grupa neatbilst reglamenta noteikumiem jo tajā nav pārstāvēti deputāti no vismaz septiņām valstīm. Liedz ar to šai grupai grupas status e, vairs nepienākas. Lūdzu, deputāko. Äh, Priekšādātāji. Lai arī mēs, bet jūs drīzāk esat mainījis tagad mūsu izsēdināšanas kārtības, gribētu precizēt, ka šo pēcpusdienu mēs panācām attiecīgo parakstu skaitu, lai pārliecinotos, ka FDD grupa tomēr paliek e, pilnvērtīgā sastāvā un darbojas. Pagājuši, pagājuši nedēļu mums uzbruk, tad, kad viena no mūsu deputātēm izstājās no grupas tādā veidā, ko varētu saukt tikai par īpatnējiem apstākļiem. Uh, Viņai acīm redzot palīdzēja, un jūs bijāt arī tas, kas ar viņu taisīja konspirācijas teorijas un sazvērējās pret mums. Tā visa rezultātā jāsaka, jūsu neutralitāti mēs apšaubām to, tā ir jāapstrīd. Un tāpēc, un tāpēc es gribētu no jums solījumu, ka nekāda veida šādi triki turpmāk izstrādāti netiks un ka jūs saglabāsiet neutralitāti, būdams šī parlamenta priekšādētājs, tā kā to nosaka jūs amata pienākumi.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 grupu izveidošanas tiek, veid, tiek balstīta uz reglamentu. 32. E, pantā ir paredzēts, kādā veidā tiek veidotas politiskās grupas. Lai izveidotu politisko grupu, ir nepieciešami deputāti vismaz no septiņām valstīm. Ja tā nav, tad grupa vairs neeksistē. Par, e, parlamenta priekšsēdētājs tikai konstatē, ka šāds apstākļus ir iestājies. Es priekšsēdētāju konferencē neko vairāk arī nepateicu, un līdz ar to to jums ir zaudēts politiskās grupas status. Ja šeit eh, izveidotos jauna grupa, arī te eh, reglamentā paredzēts, ka ir nepieciešama eh, deputāti no septiņām valstīm, kuri visi ir parakstījušies, ka pievienojas šai te grupai. Ja tas tā ir, tad paziņojiet mani par to un es spēršu nepieciešamos soļus proti balstoties uz reglamentu. Un tikai tas un vienīgi tas ir mans uzdevums - balstīties eh, uz reglamentu. Un eh, kādā veidā eh, sēž grupas, tas ir noteikts priekšsādāja konferencē. Paldies! 18. septembra sēdes protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā vai kādam ir iebildumi. Iebildumu nav, tādā gadījumā mēs pieņemam šo te lēmumu. Dāmas un kungi, Izabela Levinas kundze 2014. gadā 3. oktobrī ir iecelta par attīstības ministri Zviedrijā apsveicu.